balstoties uz šo ziņojumu, esam gatavi nākt lajā <clears throat> arī ar savām idejām, saviem grozījumiem, lai aizsargātu intelektuālo īpašumu. Paldies! Thank you, Commissioner. Paldies, eh, komisāri! Jūs redzat, eh, jūs ar prieku uzklausīja. Paldies Galo kundzei, eh, paldies kolēģiem, rīt 12. balsojums. Nākošais jautājums darba kārtībā. Ziņojums, ko sagatavojas Ferēras kungs par dabas un cilvēku izraisīto katastrofu novēršanu. Dodu vārdu referentam uz četrām minūtēm. Lūdzu, Ferēras kungs. Paldies priekšsēdētāji, komisāri, dāmas un kungi. Pēdējā gada laikā vairākas reizes mēs presē lasījām par karstumviļņiem, sausumiem, plūdiem un citām katastrofām, kas radījuši bīstamas sekas cilvēkiem, videi, ekonomikai. Tas gan nenotika tikai pagājušā gadajā, bet arī, piemēram, pēdējo septiņu gada laikā Eiropas solidaritātes funkcija un komi komisija saņēma 62 pieprasījumus par naudas izmaksu eh, par trešās kategorijas uh, katastrofu seku novēršanu. Citu veidu katastrofas nevarēja, pēc citu veidu katastrofām nevarēja izmantot šo fondu līdzeklis, lai gan šo katastrofu ietekme bija būtiska un ilglaicīga. Katastrofas nekad nav godīgas bieži tās visvairāk skar tieši cilvēkus, kas ir vismazāk aizsargāti, visnabadzīgākos sabiedrības locekļus. Tieši tāpēc mums ir Eiropas Savienības struktūrai, kas varētu palīdzēt novērst to reģionu vājās vietas, kas ir īpaši pakļauti šādām katastrofām. Tātad šeit es runāju par nabadzīgākiem reģioniem ar mazākām ekonomiskām iespējām. Šādas katastrofas bieži izraisa cilvēku un tās var novērst. Bieži tas notiek neadekvātas politikas, neadekvātas vidas politikas, lauksaimniecības politikas rezultātā. Tieši tāpēc, piemēram, Eiropas lauksaimniecības kopējā politika ir palielinājusi vairāku risku uh, vairāku reģionu un cilvēku risku, un bieži šie te reģioni tāpēc uh, kļūst tukšāki, cilvēki dodas projām. Tas mums būtu jāmaina. Mums ir jānodrošina, ka Eiropas līdzekļi tiek izmantoti līdzsvaroti, un tas būs tas galvenais punkts, kas ļaus novērst katastrofas. Šajā priekšlikumā ir daudz rekomendāciju. Uh, Daudzi komiteju locekļi ir snieguši savu devumu šī ziņojuma sagatavošanā, ne tikai es, bet arī līdzreferenti. Es gribu visiem pateikties, gribu pateikties visiem par to, ka bija atklāti. Mēs detalizēti debatējām par šo jautājumu. Dažas no rekomendācijām es jau pieminēju. Tātad, pirmkārt, mums ir nepieciešams katastrofu novēršanas fonds, mums ir jākoordinē esošie finanšu instrumenti, mums arī ir jākoordinē katastrofu novēršanas pasākumi, lai samazinātu iespējamos riskus. Mums ir nepieciešams ilgāks laiks starp ātrās reaģēšanas sistēmām. Mums ir jāizveido Eiropas sausuma un desertifikācijas novērošanas iestāde. Mums ir nepieciešama īpaša aģentūra meža ugunsgrēku novēršanai. Mums arī ir jāizveido vai jārada īpaši domāšanas veids, tā jākļūt par mūsu mentalitāti. Mums ir nepieciešams solidaritātes fonds, lai mūsu pasākumi būtu efektīvāki, koordinētāki, elastīgāki priekšsēdētāji komisāri. Eh, parlaments par šo jautājumu ir daudz rezolūciju sagatavojis, dažas rekomendācijas, kas ir šajā ziņojumā iekļauts arī iepriekšējās rezolūcijās, bet tas tikai norāda uz to, kāpēc šīs šīs, eh, šos priekšlikums ir tik svarīgi ievērot vai ieviest jo pavisam maz ir darīts, lai šos priekšlikums ieviestu reālajā dzīvē, un komisijai būtu jāuzņemās atbildība par to, ka nekas nekat izdarīts. Jūs atbalsta parlaments, un es ceru, ka jūs arī atbalstīsiet šo te pasākumu ieviešanu, un parlaments arī attiecīgi nobalsos, lai viss šīs rekomendācijas varētu ieviest reālajā dzīvē. Paldies, Ferēras kungs! Man ir pieci lūgumi izteikties. Nedes kungs, Luhan kungs, Kelī kungs, Migulašiks kungs un Jāra kungs. Petro Nives kungs, jums tiek vārds dots. Paldies, es gribētu pateikties eh, ziņotājam, referentam. Vispirms es gribētu pateikties referentam. Mrs. Patraunevis. Es atvainojos, eh, Patraunevis kundze būs pirmā. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Komisār. Paldies, priekšsēdētāji komisāri. Šis ziņojums norāda uz to, cik svarīga ir dabas katastrofa problēma. To ir aizvien vairāk, un mēs zinām, ka, tos, ka tās bieži izraisa cilvēku darbība, to izmaksas un ietekme ir aizvien lielāka gan uz cilvēkiem, gan reģioniem, gan valstīm. Šis ziņojums pievērš tieši novēršanas aspektam, Es lauksaimniecības komitejā nācu pie slēdziena, ka vajadzētu atbalstīt šo ziņojumu. Gribu apsveikt Džau Ferēru par to, ka viņš ir strādājis kopā ar citiem deputātiem, lai sagatavotu šo ziņojumu. Lauksaimniecības komitejā mēs runājām par karstumviļņu sausumu un plūdu ietekmi, jo Portugāla arī šogad ir cietuši no šīm katastrofām. Piemēram, Madeirā bija plūdi, kas izmaksāja miljoniem eiro, un arī tur bija meža ugunsgrēki. Finanšu izmaksas bija milzīgas. Mums ir jāievieš priekšlikumi par katastrofu novēršanu. Mums ir nepieciešams Eiropas fonds un Eiropas koordinācijas sistēma un Eiropas solidaritāte. Tagad Luhan kungs, lūdzu. Felicit raportorul pentru munca depusă Un Eiropenā. Eh, Paldies! Es gribētu pateikties referentu kungam par paveikto darbu. Eiropas Savienība ir palielinājušās dabas katastrofas gan skaitlis, gan stiprums ziņā. Mums gan ir plūdi, gan mežugunskrāt. Un šajā vasarā bija ļoti daudz katastrofas, dēļ tā daudzas dalība valstīs radušies milzīgi zaudējumi. Ir ietekmēta gan zeme, gan augsta, gan infrastruktūra un arī e, lietas, kas attiec uz kultūras mantojumu. E, tās ir ļoti svarīgas lietas, un mums ir nepieciešams par to runāt kohēzijas politikas sakarā, kādā veidā mēs varētu preventīvi novērst šos riskus, kā mēs varētu uh, vērsties pret atšķirībām, kas eksistē dažādos reģionos. Kā mēs varētu novērst rīkoties preventīvi? Uh, ir tīpaši palīdzot tādām valstīm, kur nav šāda kapacitāte rīkoties pastāvīgi uh, lai šīs valsts neciestu no dabas katastrofām, varbūt tā atbalstīt ar finan uh, kopienas finansējumu. Paldies, ir teikts, ka Šādu katastrofu skaits ir pieaudzis geometriskā progresijā, radot lielus zaudējumus cilvēkiem, cilvēku dzīvībai, īpašumam. Manī, val, manā valstī pagājušajā gadā arī bija lieli plūdi un gribu pateikties Barņēkungam un komisijai par izrādīto elastību dodot iespēju izmantot solidaritātes fonda naudu, 30 miljoni. Diemžēl īrijas iestādes neizrā, neizrādīja tādu pašu elastību un netika uh, veikti visi nepieciešami pasākumi, lai uh, tiktu attīrīta upe un lai neradītu plūdu draudus nākotnē. Pašlaik mēs redzam, ka, ka komisijai ir nepieciešams izmantot savu ietekmi, lai nodrošinātu, ka tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu iespējamās nākotnes katastrofas. Paldies! Tagad Mikulasič kungam vārds lūdzu. Vážený pán predseda, pán komisár, v priebehu úplne... Paldies priekšsēdētāji, komisāri. Pēdējo gadu laikā vairākas dalībvalstis būtiski cieta no dabas katastrofām, kas izmaksāja ne tikai lielu naudu, bet arī tika zaudētas cilvēku dzīvības tā kā šīs dabas katastrofas skar daudz cilvēku un viena valsts var nespēt ar tikt ar tām galā. Es atbalstu solidaritātes fonda izveidošanu, bet mums ir jāpalielina caurskatāmība, mobilitāte un elastīgums, lai saņemtu naudu no šī solidaritātes fonda jāņem vērā arī reģionālais aspekts, kam jābūt ārkārtīgi nopietnam, lai neizslēgtu reģionus, kam visvairāk vajadzētu palīdzību, jo dabas spēki nerespektē robežas. Mums ir nepieciešams arī nodrošināt sadarbību un pieredzes apmaiņu. Lūdzu, Jārkungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pievērst uzmanību to, kā man izteikumi ir papildinoši arī iepriekšējiem runātājiem, jo līdztekus finanšu nosacījumiem, kas ir skaidri, skaidri nepieciešami, lai mēs tiešām varētu novērst katastrofas seks, piemēram, arī manā reģionā, brīvvalstī Saksijā, kur bija lieli plūdi, ir uzskatīt nozīmīgi pieredze par to, ka svarīgi ir nodrošināt sadarbību starp dalībvalstīm un būtiski uzlabot uh, jo ļoti svarīgi jau arī profilaktiski saskaņot arī uh, rīcības tālākos pasākumus jau pirms plūdiem, lai arī plūdu gadījumā varētu tiešām saskaņotu darboties un nodrošināt to, ka arī komunikācija darbojas. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, ir jānodrošina arī ir uh, ciešāka sadarbība reģionu starpā, jo bieži vien šīs dabas katastrofas jau nepazīst valsts robežas, un tāpēc arī kopīgiem spēkiem tam jāstais pretī. Paldies! Un visbeidzot. Paldies, un beigās tad es iespiedīšu Papadopolu kundzi. Paldies, priekšsēdētājs, tikai gribēju piebilst dažas lietas pie tā, kas jau bija pateikts. Uh, referents eh, apsvērdās ar Libe komiteju, un mēs eh, arī šajā sārunās atbalstījām ideju, ka ir nepieciešams iegūt līdzekļus no solidaritātes fonda, ka vajadzētu veikt šos novēršanas pasākums un ka ir jāievēro šī nediskriminējošā pieeja tad, kad tiek dalīts atbalsts jo atbalsts parasti tiek nodots eh, nelaimes skartajam rajonam, tur ir nepieciešama attiecīgā palīdzības novadīšana, bet nedrīkstētu šeit eh, diskriminēt ne pēc kādiem pamatiem, ne pēc rases, ne ādas krāsas, ne nacionālās piedarības nedrīkstētu izmantot kaut kādas, nekādas pazīmes, lai diskriminētu, lai šķirotu pēc kaut kādas pazīmes jo galvenais, ka ir notikusi kaut kāda katastrofa. Un arī mēs uzskatām, ka ir nepieciešams ievērot cilvēktiesības. Paldies! Paldies! Katastrofa! Paldies, esam pateicīgi jums arī par grieķu vārdu katastrofu. Tagad komisāra kungs jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies eh, jums, Ferēras kungs arī šeit es gribētu atvainoties kolēģis Kristalīnas Georgievs vārdā, jo arī viņa nevarēja ierasties šajā sanāksmē, bet es gribu pateikties viņu vārdā par šo ziņojumu, kas ir ļoti līdzsvarots un labs. Es uzklausīju jūsus, un Mikolasi kungs ir tīpaši atsaucās uz, uz ļoti daudzām katastrofām, arī ārpus Eiropas. Pakistānā ir bijusi ļoti smaga katastrofa. katastrofa bet arī šeit eh, Eiropā, centrālajā Eiropā ir tīpaši. Eh, te mēs dzirdējām, ka runātāji pieminēja Portugālu, Madeiru, Īriju. Šeit arī Saksijā bija milzīgi, milzīgi plūdi 2002. gadā. Es to atceros. Un tad ar Prodīkunga institīvu tika izveidot solidaritātes fonds, kas ļoti labi tika izmantots eh, jau kopš pirmajām hm, izveidošanas dienām. Tas viss eh, man liek atcerēties ka mums ir jāizveido šāda pastāvīga procedūra, lai mēs varētu nepārtraukti veicināt mūsu spēju atbildēt uz katastrofu, lai mēs varētu attiecīgi novērst, reaģēt proaktīvi un lai mēs varētu arī pēc tam mazināt katastrofas izraisītās traģiskās sekas. Komisija ir iesaistījusies šajā darbā, mēs gatavojamies, mēs novēršam, mēs pēc tam reaģējam un Ferreiras kungs ir rakstījis par šiem svarīgajiem finanšu instrumentiem, kas ir mūsu rīcība. Uh, un, protams, ir jāakcentē arī reģionālais, akcents reģionālais fonds un solidaritātes fonds, par kuru tika runāts. Un uh, deputāts Kunze pieminēja iesaistes principus eh, saistībā ar solidaritātes fondu. No solidaritātes fonda, kurus ļoti labi pazīstu, šeit ir iesaista un palīdzības sniegt, attiecīgi novēršot sekas. Mēs strādājam ar preventīvo pasākumu eh, sārakstu šobrīd, ar kur palīdzību mēs varētu palīdzēt valstīm. Mēs domājam, mūsu mērķis ir kā uzlabot fonda darbību. Mēs gribam investēt eh, prevencijas darbos, un mēs gribam saulēcīgi jau rēģēt, arī novērtēt izmaksas, kas ir saistīts ar eh, atjaunošanas darbiem. Mēs izmantojam risku kartēšanu, mēs uh, strādājam ar vadlīnijām, respektējot izstrādātos instrumentus, izmantojot mm, vislabāko praksi, lai tiešām mūsu riska kartēšana apkopotu vislabāko pieredzi, lai būtu attiecīgi piemērota mm, visām valstīm. Pagājuši gadu Spānijā, Portugālē bija ekstremāli dabas apstākļi, un mēs esam strādājuši, lai labāko praksi mēs ieviestu šogad. Mēs esam izstrādājuši zaļo grāmatu meža aizsardzības jomā, jo mēs zinām, ka ir arī sausumi, eh, kas ir skāruši milzīgas Eiropas daļas. Mums ir jāizvērtē izvērt, ietekme. Un kā jūs zināsiet, komisija un komisijas priekšsēdētājs jau kopš 2007. gada strādā ar Eiropas civilās aizsardzības spēku, lai mēs varētu attiecīgi reaģēt. Un komisija Žorž, Georgievas kundzes pārstāvēta strādā pie idejām, lai stiprinātu Eiropas kapacitāti reaģēt uz katastrofām, tīpaši akcentējot prevenciju. Komisija strādā ar dalībvalstu priekšlikumiem. Un šeit jūsu ziņojumā ir ļoti daudz liederīgu priekšlikumu, pie kuriem komisija ir gatava strādāt. Paldies, komisāra kungs! Līdz ar to beidzam debats par šo jautājumu. Paldies Ferēras kungam par ziņojumu. Balsojums rīt pusdienlaikā. Tagad pērējam pie pēdējā punkta darba kārtībā ziņojums no Tea Korusus kundzes par nabadzības mazināšanu un darba vietu radīšanu jaunatīstības valstīs. Tagad došu vārdu referentei uz četrām.